Good morning, ladies and... Labrīt, dāmas un kungi, kolēģi. Situierende sits. Mēs eh, varam uzskatīt mūsu konstitutīvās sanāksmi par atklātu. Jā, sociāla demokrāta koordināts diemžēl ir iesprūdis satiksmē. Bet es jau te sēžu augšā ne jau tādēļ, ka esmu tāds ļoti smuks, eh, bet eh, tādēļ, ka uh, saskaņā ar mūsu pašu uh, kārtības rulli esmu uh, visilgāk amatā esošais deputāts. Nu, kolēģis Tomas Mans tā kā ir vēl um, ilgāk, bet uh, Man ir jums jautājums. Vai, bet man ir jums jāpajautā, vai tomēr e, mēs esam kļūdījušies un kāds varbūt ir šeit bijis pirms 2004. gada 19. jūlija? E, nu, neredzu nevienu. Nu, tad es varu šo e, amatu ieņemt vismaz dažām minūtēm. Nu, esam tātad, kā teicu, jau uz sanāksmu atklājuši, un es varu jums paziņot, ka mums ir priekšsēdētāja vēlēšanas darba kārtībā un arī mm, četru uh, vietnieku vēlēšanas. EPP P. Koordinators vēlētos kaut kur teikt par pēdējiem, vai joprojām šis jūsu lūgums ir aktuāls? Nē, priekšsēdētāja darba kārtība paliek tāda, kādu mēs esam apstiprinājuši. Jā, labi, e, tā tad. Tātad parastie locekļi un uh, tie, kas ir nozīmēti no uh, grupām, pieci no EPP, no S un D savukārt no Aldes, Grünen, Zaļajiem un für die GUE Schürdevan. Un no GUE grupas viens. Nu, tā tad, eh, tad, kad mēs balsosim ar rakst, rakstiskiem biļeteniem, tad jūs vēlreiz šos uzvārdus varēsiet izlasīt. Kvorums priekšsēdētāji vēlēšanām. Lai varētu notikt vēlēšanas, ir jābūt vismaz 12 uh, deputātiem, vismaz vienai uh, ceturtajai daļai. Un skatos, ka mēs vispār esam pārsnieguši šo skaitu. Ir vismaz 14 Tātad, kāda ir priekšlikuma priekšsēdētāja vēlēšanām? Lūdzu, Torvald kungs, kāds jūs priekšlikums? Paldies, nu, nu, mēs iesakām Pēteru Jeršeku. Tātad viens priekšlikums, Pēters Jeršeks, vai ir vēl kādi? Tātad, man ir jājautā vai pats kandidāts eh, piekrīt savai, uh, savas kandidatūras izvirzīšanai. Jā, esmu. Paldies, Pēter. Uh, tas ir līdz referents uh, pana komitejā, un tas ir arī saprotams. Mēs esam paredzējuši dažādu uh, veidu vēlēšanas, tā kā mums tikai viens uh, kandidāts un nav neviena, kas būtu pret, es domāju, ka mēs ar aplausiem varam priekšsēdētāju kandidatūru apstiprināt. Paldies, apsveicu, vēlu veiksmes turpmākajos 12 mēnešos tavā darbā un pārsniedzu, eh, tātad nododu eh, tavās rokās vadīšanu un pat 5 minūšu laikā mana eh, tātad vadība ir beigusies. Well, thank you. It's a great. Paldies! Um, es jūtos ļoti pagodināts. Es, man ir prieks strādāt kopā ar tik ļoti daudziem pieredzējušiem un apzinīgiem kolēģiem. Un tagad mēs varētu pāriet pie pirmā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas. Aizvietotāji būs tie paši klāt, un es redzu, ka kvorums sastāvs nav mainījies. Uh, Jā. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot jautājumu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šodien balsot par priekšsēdētāju vietniekiem, jo starp grupām bija panākt vienošanās tāda, ka visas grupas tiks pārstāvēts. Un mēs esam nobežījušies, ka šeit atkal ir notikusi vienošanās starp divām lielajām parlamenta grupām, un mazās grupas atkal ir atstātas bez teikšanas. Mēs aicinām tomēr pieturēties pie demokrātiskām vērtībām, nekāda spēlīt šeit nebūtu vietā. Mums vajadzētu respektēt rakstisku vienošanos. Uh, un nevajadzētu balsot par priekšsēdētāju vietniekiem, kamēr viss nav skaidri pateikts un kamēr nav demokrātiski pilnīgi visas parlamentāras grupas pārstāvētas uh, uz cīņā par šo posteni vai posteņiem. Paldies, <clears throat> cik tālu es sapratu. Jūs uh, nepiedāvājat balsot, atlikt balsojumu. Jā, es piedāvāju tomēr balsot. Vēlāk par atlikšanu. Tādā gadījumā par atlikšanu. Tādā gadījumā mēs eh, balsosim. Mēs balsosim ceļot rokas un skatīsim vienkāršo balsu vairākumu. Ierosinājums, par ko balsosim, ir atlikt uz vēlāku laiku priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanas. kas par šādu pārcelšanu uz vēlāku laiku. Tātad priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas pārcelšanu uz citu vēlāku laiku. Kas ir pret? Atturās. Tādā gadījumā jūsu ierosinājums ir noraidīts, un mēs eh, balsosim šodien. Tagad es aicinu nosaukt kandidātus. Pirmais priekšsēdētāja vietnieks, kādi būtu kandidāti? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. EKR grupas vārdā mēs ierosinām Robertu Zīli kā kandidātu uz pirmā priekšsēdētāja vietnieku amatu. Paldies! Vai vēl kādi citi kandidāti? Nē, nešķiet, ka tas tā būtu. Uh, Eh, Zīles kungs nav klāt, bet viņš ir nosūtījis savu ieprie, piekrišanu kandidēšanai jau iepriekš. Es apstiprinu, ka viņš ir pilntiesīgs šīs komitejas loceklis, un viņš arī ir pare, aizpildījis attiecīgā veidā pareizā arī savu finansiālo interešu deklarāciju. Un tad mēs varētu ar aklamāciju ar aplausiem apstiprināt šī kandidāta ievēlēšanu. Labi. Tādā gadījumā mēs varētu pāriet pie otrā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas. Es aicinu nosaukt kandidātus, lūdzu. Paldies, Pēter. Es eh, piedāvātu Evu Džoliju otrā priekšsēdētāja vietnieka amatam. E, viņa pārstāvēs zaļo grupu, viņa arī šodien nav klāt, bet viņa e-pasta formā vakar ir atsūtījusi savu piekrišanu kandidēt. Paldies par šo nomināciju, par šo kandidātu. E, šķiet, ka Eva Džoli ir vienīgā kandidāte uz šo posteni. Viņa ir apliecinājusi savu piekrišanu e, šai kandidēšanai. Viņa to ir darījusi rakstiskā formā. Viņa ir komitejas pilntiesīga locekle un viņa ir arī aizpildījusi savu finanšālo interešu deklarāciju. Tad es, es arī aicinu ar aplausiem ievēlēt e, Evu Čolī par otro priekšsēdētāju vietnieku vai vietnieci. Un tagad mums ir jābalso par trešo priekšsēdētāju vietnieku. Lūdzu, esmu gatavs dar, uzlasīt kandidāts Darijos Rozātī. Paldies! Eh, tautas partijas grupas vārdā es piedāvāju eh, Esteri Delange, nu, nu, un viņa ir arī pilntiesīga šīs komitejas locekli. Paldies! Jā. Desde el GUE, nosotros, desde el GUE nosotros presentamos a Mac McCarthy. No, no, no goja grupas mēs piedāvājam Marku Makārtī, tā mēs esam vienojušies iepriekš. Mēs uh, uzskatu, ka tikai uh, ja tiek panākta vienošanās ar pilo koalīcijas ar sociālistiem un tautas partiju, uh, ja mēs pārtraucam to, tad um, mēs tikai tādā veidā varētu arī noraidīt goes ierosināto kandidātu priekšsēdā vietniekamatam īsnībā mēs rādām diezgan sliktu paraugu. Mēs pārkāpjam vienošanos, mēs nodrošinam atkal to, ka e, tautas partija iegūs lielāku vāru, lielāku, e, lielāku skaitu e, priekšsēdētāju vietnieku, un arī iepriekš ir bijusi šādi precedenti, kad šo vienošanos pārkāpja. Mēs piedāvājam mūsu kandidātu, kas ir Marks, viņš šodien nav, nav klāt. Matkāfijas tātad tiek piedāvāts. Viņš nav klāt, bet viņš ir piekrits. Paldies par šīm divām nominācijām. Šķiet, ka ir divi kandidāti uz šo vietu. Abi kandidāti ir jau apliecinājuši savu piekrišanu kandidēt, un abi šie kandidāti ir pilntiesīgi šīs komitejas locekļi. Abi kandidāti ir arī aizpildījuši finanšu interešu deklarāciju pienācīgā veidā, un tagad mums ir jābalso. Eh, mēs balsosim elektroniski, eh, būs eh, slepenais balsojums. Lūdzu, ieliet, aizklātais balsojums. Lūdzu, ielieciet savas kartiņas balsošanas aparātos, un mēs vispirms izdarīsim pārbaudas balsojumu, lai pārbaudītu, vai par tur strādā. Vai visiem ir līdzbalsošanas kartītes? Priekšsēdētāji, man nav balsošanas kartīte, bet tomēr, ja iespējams, es arī gribētu piedalīties eh, balsojumā. Es eh, esmu gatavs publiski paziņot to kandidātu vārdu, kuru es atbalstīšu. Priekšsēdētājs, es domāju, ka vienīgais kā jūs varētu balsot, ir, ja jūs lūgtu, lai kāds aizskrien pakaļ kartītei, kas aizvietos jūsu kartīti. Un mēs varētu tikmēr izdarīt šo pārbaudas balsojumu. Tad, ja ir divi kandidāti, tad attiecīgi ir dažādas krāsas podziņas uz mašīnas, tāpēc mēs balsosim e, divus pārbaudas balsojumus. E, vispirms mēs it kā balsosim par pirmo potenciālo kandidātu un tad e, lasējā balsojumā par otro potenciālo kandidātu. Tagad sākam balsot par pirmo iespējamo kandidātu un jūs, jums ir jānospiež vai nu zaļā vai sarkanā odziņa. Atkarībā no tā, kāds kandidāts jums šķiet tīkamāks, atbalstāmāks. E, tas ir pārbaudas balsojums, tā ir tikai pārbaudas, vēlreiz atkārtoju, tikai viens bal balsojums. Viens ir zaļš, viens ir sarkans podziņu ziņā, tad par vienu. varbūt vienkārši bez vārdu nosaukšanas eh, testējam tā kā anonīmā veidā, lai pārbaudītu šo eh, apratūru tikai. Tātad pārbaudas balsojumu, sākam balsot. Okay. Still someone to vote? Okay, so one people. Vai visi ir nobalsojuši. Es redzu, ka viens ir, viens ir par daudz no tautas partijas grupas. Viens balsojums ir par daudz. Tagad tas ir sakārtojies un līdz ar to balsojums ir beidzies. So now I will attribute the Un tagad uh, varbūt runāsim par konkrētām krāsām un konkrētiem kandidātiem. Delange Ehm, par to jābalso ar zaļo un Makartī ar sarkano pogu. Un kandidāts uzvarēs tikai tādā gadījumā, ja saņems absolūto balsu vairākumu, kas atbalstītu šo kandidātu, atskaitot, atskaitot attur, tie, tos, kas atturēja Delange zaļā un sarkanā poga par markā, markātiju, makārtiju. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. So, yeah. Yeah. So, the number of votes. Uh, tad nodoto balsu skaits 33, uh, tad kopā balsojuši. Kopā balsojuši skaits ir 36. Atturējās divi. un vajadzīgais vairākums eh, bija 16 balsis, un līdz ar to Delangas kundze ir ievēlēta. Un viņa ir iegūsi 22 balsis. Es apsveicu jūs, eh, kundze, un es veicu, es vēlu jums visu to labāko jūsu darbā. Un tagad balsosim par ceturto priekšsādātāju vietnieku lūdzu nosaukt kandidātus. Kofit kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sociāls demokrāta grupa piedāvā Annu Gomesu šim ceturtam priekšsēdētniekam amatam. Gomes kundze ir pazīstama, zināma visiem. Viņa bija priekšsēdētniece arī pana komitejā, un šajā komitejā viņa ir piltiesīga locekla, un tāpēc mēs piedāvājam viņas kandidatūru. Tālāk nākamais. Rēmans Fišs no Zaļo partijas. Viņš nav kl... Vai vēl kādi kandidāti? Vai atkal Makātis? Jā. Es domāju. E, es domāju, ka mūsu ieguldījums bija ļoti liels arī īpašās komitejas, kas darbojas iepriekš darba laikā. Makartīs ir brīnišķīgs um, kandidāts, un es aicinātu atkal visus uh, tomēr respektēt arī minoritāro viedokli. Tāpēc atkal piedāvāju savu kandidātu, arī to pašu, ko piedāvāju iepriekš Makārtiju. Paldies, vai vēl kādi citi kandidāti? tādu nav, tad eh, Gomešs kundze, vai jūs eh, pieņemat šo nomināciju? Jā, piekrītu kandidēt. Un tad eh, divi pārējie kandidāti arī ir piekrituši ka, kandidēt rakstiskā formā. Visi trīs nosauktie kandidāti ir pilntiesīgi šīs komitejas locekļi, un viņi ir arī pienācīgi aizpildījuši savu finanšu interešu deklarāciju. Tagad mēs balsosim elektroniski. Atkal aizklātais balsojums. Mums tagad ir trīs kandidāti. Ir trīs, trīs pogas uz balsošanas aparāta. Un tad atkal piešķirsim krāsas kandidātiem tādā pašā secībā, kā šīs kandidatūras tika nosauktas, zaļā poga būs par Annu Gomešu, dzelu sarkanā būs par uh, Reju Finču un sarkanā par Makartiekungu. Gomeša zaļa poga, baltā poga par Reju Finču baltā un sarkanā par Makartiju. ir atkal nepieciešams nodrošināt absolūto balsu vairākumu no balsīm, kas ir nobalsotas par, attiet, par šajās vēlēšanās. Sākam balsot. Vote. I close the vote. Beidzam balsot.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 Balsošanas rezultāts ir sekojoši. 36 eh, deputāti balsoja, 35 eh, balsis tika mm, nodotas, un absolūtais vairākums nepieciešamais bija 18, un Anna Gomeša ir iegūsi 23, Finčs 7 un Makartīs 5 balsis. Līdz ar to Anna Gomeša ir ievēlēta par ceturto priekšsēdētāju vietnieku, un par to mēs arī viņu apsveicam. Es gribētu jūs arī informēt, ka mēs esam izpildījuši visas prasības, kas saistīts ar um, parlamentāro daudzveidīgumu. Mums birojā ir gan sieviešu, gan vīriešu kārtas pārstāvji. Un uh, nenāk viņi visi no vienas dalībvalsts, tad ir no dažādām dalībvalstīm. Un uh, mums ir arī dažādas politiskās grupas, un to es jums gribēju atgādināt. This point of the agenda is. Līdz ar to šis darba kārtības punkts mums ir izrunāts. Un tālāk ir priekšsēdētāji paziņojumi. Tā kā mēs esam nedaudz apsteiguši mūsu mums atvēlētā laiku, es piedāvāju organizēt koordinātoru sanāksmu uzreiz, tūlīt, ja jums nav iebildumu varbūt 5 minūšu pārtraukums, un tad mēs varētu sākt koordinātāru sanāksmi. Paldies! Šī sanāksmes daļa ir slēgta. Paldies! No, oh, no, no that's, that's these guys, but they don't know. <laughs>